Lielās grupas Eiropas parlamentā saņēmusi lūgumu Anrike Guero Salam kungu nozīmēt konstitucionālo lietu komitejā. Viņš aizstās Ramonu Atondar kungu. Vai ir kādi komentāri? Acīm redzot, nē. Tad uh, mēs apstiprinam šo uh, amatu ieņemšanu. Jautājuma laiks ir slēgts un sēde tiek pārtraukta līdz pulksten deviņiem šovakar.